Mēs informēsim jūs par uzlabojumiem, jo ir nepieciešams atjaunot konkurētspēju izaugsmi. Un tas jādara visiem kopā. Paldies! Mišel Barnie, biztos úr. Paldies, komisāra kungs! Barnie kungs bija pēdējais, kas uzstājās šajā diskusijā. Un uzreiz turpināsim darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir Inovācijas partnerības, kas ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Komisijai ir adresēts šis jautājums, līdz ar to pirmām kārtām dosim vārdu jautājuma autoriem, un pirmā ir Judīte Merkis. Viņas rīcībā ir divas minūtes, lūdzu. Voorzitter, 90% van de mensen denkt dat we door innovatie. Priekšsēdētāji kungs, mēs vēlamies uh, radīt zaļāku un uh, konkurētspējīgāku ekonomiku. Mēs tam piekrītam, bet jāņem vērā, ka mēs īsti nezinām, uh, kādu lēmumu ir pieņēmusi padome runājot par inovāciju. Mēs dzirdējām, ka mēs atbildi saņemsim tikai nākamā gada februārī. Nu, bet kas tad notiek? Vai viss jau ir atrisināts? Vai ir atrisināta jau novecošanās problēma, enerģētikas problēma, dabas resursu problēma? Nē, nekas nav atrisināts. Tieši tādēļ mums ir aktīvi jārīkojas un jārunā. Bet ir ļoti daudz jautājumu. Kas tad īsti ir šīs inovāciju partnerības? Kāda ir komisijas inovāciju stratēģija? tā ir diezgan nepārprotama, bet ir vēl uh, daudz neatbildēt jautājumu. Mums ir jāizmanto daudz jaunu instrumentu, varbūt ne pilnīgi jauni instrumenti, bet labāki instrumenti. Mums ir jāgarantē arī drošība un jāpiedāvā pietiekami mērtiecīgi un efektīvi instrumenti. Kas ir pats svarīgākais? mums vajadzētu ļoti konkrēti formulēt eh, šīs inovāciju partnerības, tām ir jābūt tehnoloģiski neitrālām un e, ir jānosaka skaidrs laika grafiks, kā arī jāiesaista visas e, nozīmīgākās puses, e, nozare, pilsoņi, jo pilsoņi īstenībā ir inovāciju dzinējspēks un galvenie izmantotāji. E, Ir ļoti labi, ka mēs runājam par uh, arī veselīgām vecumdienām un uh, ir jādomā arī vispār par veselīgu dzīvesveidu, jo veselīgam dzīvesveidam jāpievēršas jau jaunībā, nevis tikai vecumdienās. Mums ir jārunā arī par efektīvu un inteliģentu dabas resursu izmantošanu, jo šeit ir ļoti daudz akūtu problēmu. Mums jārunā arī par eh, vairāk inovācijām enerģētikas jomām. Padomēji ir jāiesaistās šajā darbā par visiem 100%, ir jābūt pietiekam entuziastiskai, un e, mēs nedrīkstam bremzēt jau uzsākto progresu, mums jādomā arī par stabilitātes e, un izaugsmas paktu izmantošanu, par labāku banku pāraudzību, par labāku konkurētspēju pasaulē, un kā mēs to panāksim, ja ne ar inovāciju palīdzību. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāru! Tagad lūdzu Amālijas Sartori, jūs esat nākamā runātāja. Divas minūtes. Paldies priekšsarētāji. Komisār, komisijas priekšlikums, komisijas paziņojumā attiecībā uz inovācijas savienību ir nācis klajā pavisam, ir piedāvāts pavisam nesen, un doma ir uh, lai mums ir nepiec, lai būtu nepieciešams ilgspējīgs risinājums sabiedrības problēmām. Tajā ir vairāki mērķi un starpmērķi, tā lai varētu izveidot savienību, kas būtu balstīta uz inovācijām. Un būtiskākais aspekts ir tieši izveidot šādas inovācijas partnerības. Lai šo mērķi sasniegt, mums ir uh, vajadzīga attiecīgu partnerību, un komisija runāja arī par komisiju, komisija arī runāja par sabiedrības izaicinājumiem turpmākajos gados, un par to arī kādu labumi ir gūstami no šāda veida iniciatīvas. Pārdome nāca Parlaments uh, nāca klājā ar savu paziņojumu, mana politiskā grupa to izdarīja arī. Mūsu komentārs ir ļoti pamatīgs, un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams izveidot divas partnerības pēc uh, pilotu projekta. Pirmām kārtām partnerība par aktīvo un veselīgo novecošanu, tā lai Eiropā būtu tiešām novatorisks šajā jomā un lai 2020. gada stratēģijas mērķi tiktu īstenoti. Citi aspekti ar novecošanu arī ir jārisina, un komisijas iekšējā darba grupa plāno izvirzīt kritērijas attiecībos finansējumu piešķiršanu un tad tiks izveidot pirmā partnerība. Liels paldies! Lūdzu, Jorgo Hacimakakis, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ko veido Eiropas inovācijas eh, politiku un Eiropas pētniecības politiku? Uh, Ja mēs pilsonim uz ielas uh, pajautātu, ko nozīmē šīs divas politikas dienas, vai viņš atbildētu, jo viņam nav īsti skaidrs, kāda ir pievienota vērtība Eiropas inovācijām un Eiropas pētniecībai. Tāpēc esam ļoti gandarīti par to, ka komisāra Gegena Kvinna nākusi klajā ar priekšlikumu pirmām kārtām definēt, ko nozīmē inovācija. Inovācijas nozīmē no zināšanām radīt vērtību, produktu vai licenci. Un man tas ir tiešām Es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi. Komisija nāk, uh, izvēlēsies šo ceļu, bet tagad mums vajag tādu redzamu, saprotamu projektu, tā lai mūsu iedzīvotāji saprastu, ko mēs īsti darām ar viņu naudu. Nu, tad jautājums ir, kā mēs varam pielikt klāt vēl papildu gadus aktīvai dzīvei, veselīgai dzīvei arī novecošanas posmā. Tātad divi papildu aktīvi un veselīgi gadi. To visi var saprast, un es domāju, ka iedzīvotāji to arī atbalstos. atbalstīs. Tad arī mēs atbalstam to. Tā pašā laikā, un manuprāt, Merkis kundze par to jau runājusi, ja mēs runājam tikai un vienīgi par tiem instrumentiem, kas eksistē, ir tā saucamais kiks instruments un džetīs instruments, ir arī tāds konkurētspējas un uh, inovāciju programmas, visas šīs programmas jau eksistē, mēs pieliksim klāt vienkārši vēl vienu programmu, tad mēs padarīsim šo jomu pavisam nepārskatām. Būtiskākais ir, lai mūsu inovatīvie risinājumi izveidotu sistēmu, izveidotu kārtību. Līdz ar to mēs šādu priekšlikumu akceptēsim tikai un vienīgi tad, ja mūsu nodokļu maksātājiem būtu skaidrs, kas īsti notiek, lai viņi saprastu, uh, kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu vārdiem! Un tagad lūdzu Tošanovska kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Komisijas iniciatīva attiecībā uz pilotu projektu inovācijas partnerības un attiecību uz aktīvas veselīgas novecošanas procesu. Šis risinājums ir pieņemams, un tas, ka esam izvēlējušies tieši šādu partnerību, norādos to, ka uh, aktīva un veselīga novecošana ir patiesi svarīgs process. Skaidrs, ka mūsu iedzīvotāja vajadzības ir ļoti atšķirīgas, ir jāņem vērā gan vēsturiskie aspekti, gan arī attieksme dažādās valstīs. Tāpēc būs īpaši interesanti uh, redzēt, kā komisija nāks klajā ar inovatīviem risinājumiem risināt šo jautājumu. Mēs ceram, ka nebūs vienkārši tāds jautājuma apraksts, nē, bet būs ļoti konkrēti priekšlikumi un konkrēts atbalsts. M mūsu pieredze liecina par to, ka ir divi potenciāli projekti. Viens no tiem ir gudras pilsētas, un otrais saistīts ar izēvielu ražošanu. Un, manuprāt, ir jārunā tieši par izēvielām. Manuprāt, šodien un turpmākajā nākotnē daudzām dalību valstīm būs milzīgs spiediens, jo trūks izēju materiālu ražošanai un enerģētikai. Ir dažāda veida problēmas saistībā ar izēju materiālu pieejamību un tiek meklēt dažādi risinājumi. Tāpēc mūsuprāt ir jāmeklē papildu resursi, papildu avoti, kas veicinās nākotnē Eiropas Savienības konkurētspēju. Uh, šis jautājums skars arī sociālos aspektus un labklājības līmeni Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai būtu pieejami vajadzīgi izēju materiāli. Lielas paldies par to, ka jūs pieturēties arī pie uh, atvēlētā laika. Un tagad lūdzu Marisa Maties. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs diskutējam par priekšlikumu, kas tika izvirzīts Eiropas Savienībai, respektīvi inovatīvas savienībā. Un tieši izmantojot inovāciju partnerības iniciatīvas ir paredzēts šo jautājumu risināt. Un šobrīd mēs runājam it īpaši par iniciatīva un partnerība aktīva un veselīga novecošana. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, definējot nākotnes projektus, projektus runāt absolūti skaidru valodu. Pirmkārt, kurš izvirzīs prioritātes un kādi būs izvirzīšanas kritēriji? Manuprāt, uz šiem jautājumiem ir jārod atbildes pēc iespējas ātrāk. Nobeigumā man ir komentāri konkrēti par pieteikto projektu, respektīvi aktīvo un veselīgo novecošanu. Pirmām kārtām uzskatu, ka šāds projekts ir ļoti pozitīvs. Mums ir jāpalīdz iedzīvotājiem, uh, tīpaši tiem iedzīvotājiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā. Tā pašā laikā teikšu, man šķiet, ka te ir diezgan pretrunīgi aspekti saistībā ar šo projektu. Kāds ir pamats tam, ka mēs šajā jomā atbalstam inovācijas partnerību. It īpaši tagad, kad labklājības valsts princips nedarbojas, kad investīcijas sociālajās jomā, sociālajā jomā tiek samazinātas, tad inovācija savienībā labākas un labākas darba vietas, labāka dzīve, um, manuprāt, Šādi priekšlikumi izklausās ļoti skaisti, bet vai mēs varēsim to visu ieviest arī praksē? Man šķiet, ka šeit mērķu starpā ir pat zināmas pretrunas. Būtiskākais ir izveidot ilgspējīgas politikas savādāk. Vienkārši būs labi priekšlikumi, bet nekas vairāk, neko īsti mēs neizdarīsim. Paldies par jūsu komentāru. Tagad lūdzu ministra kungs, Soreksa kungs jūs varētu apkopot atbildi komisijas vārdā. Council, yes, yes. Padomas vārdā. Uh... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godējumā deputāti. Es labprāt izmantošu šo iespēju piedalīties diskusijā ar jums par šo uh, Eh, iniciatīvu, par šīs inovācijas savienības iniciatīvu. Eh, šeit tiešām ir domāta patiesa partnerība inovācijai, un tas ir paziņojuma centrālais elements. Eh, tātad mēneš, oktobra mēneša sākumā komisija bija paredzējusi nākt klajā ar šo paziņojumu. Mēs gatavojamies eh, novembra konkrētas spējas padomē, un šī pamatiniciatīva ir pieņemta gatavojoties šai padomē. Tātad 17. jūnijā mēs apspriedām stratēģiju 2020. gadam. Šajā kontekstā mums parādījās noteikti mērķi, un es citēju uzlabot attīstības un pētniecības apstākļus, pievienojot 3% IKP, akumulējot publiskās un privātās investīcijas. Šeit diezgan grūti iedomāties, ka būtu iespējams mazāk nekā 3% piedāvātie procenti. Uh, Lisabons stratēģijā ir jau minēta 3%, grūti iedomāties, kā tas būtu mazāk, un tagad, tagad mums ir attiecīgi jāpielāgo mūsu pasākumi. Tad mūsu pamata iniciatīva, inovāciju partnerība, tā ir tāda prioritāte, kas mums ir arī Beļģijas prezidentūrā. Mēs gribējām šo lietu virzīt uh, uz priekšu ļoti apzinīgi, un 12. oktobrī mums notika diskusija, kas ļauj prezidentūrai izstrādāt arī padomis secinājumu projektu, ko mēs prezentēsim nākamajā konkurētspējas padome. Es gribētu pasvītrot, ka prezidentūra ir konsultēsies ar nozars pārstāvjiem, ar zinātnes pārstāvjiem, un mūsu sadarbība ir devus labu rezultātu, ko mēs parādījām jau pagājušā, pagājušā jūlijā, un rezultātā mūsu sadarbība materializēsies mūsu padomes sanāksmē novembra mēnesī. Padome strādājas pie konkrēti pēc jautājumiem, mēs esam ņēmuši pētījumu in, inovāciju jautājumu. Un mēs turpināsim strādāt ar šiem jautājumiem līdz gada beigām. Tad valstu valdību vadītāji arī nākuši klajā ar saviem priekšlikumiem stratēģijai. Un e, tā kā es esmu konkrēti spējas e, padomas priekšsēdētājs, man ir jābūt piesardzīgam e, savos izteicienos kaut vai par inovācijām vai plašajām zināšanām. E, visi šie koncepti nav jauni ne padomē, ne, kom, ne parlamentam. Padomē mēs esam runājuši par Eiropas zinātnes telpu. Un atkal mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma konkurētspējas padomē. Tad Eiropas Savienības stratēģijā līdz 2020. gadam šeit es gribētu atsaukties uz 2008. gada decembra padomē. Uh, secinājumiem un pagājušā gada Spānijas prezidentūras laikā pieņemtajiem padomu secinājumiem arī par zinātnē. Šeit gribētu atsaukt atmiņā jūs arī šos dokumentus. Šeit es gribētu jums pastāstīt par to, kas ir svarīgs padomē. Vispirms, iniciatīvai ir jābalstās uz visām inovācijas formām, gan valsts sektorā, gan privātajā sektorā. Otrais elements vajadzētu nolikt kā bāzi, proti noteikti finansējumi, kas ir pēc iespējas efektīvāks, lai virzītu inovāciju attīstību. Tālāk publiskie tirgi, kas būtu jāizmanto pēc iespējas vairāk, lai atbalstītu inovatīvo pakalpojumu produktu virzību. Ceturt, Otrkārt, inovācijas, kas nav tehnoloģiskas, kur ir ietverts dizains, kur ir pakalpojumi, varbūt kultūrālie e, jaunradas e, produkti, tas arī ir svarīgs elements. Un piektkārt, zinātnes virzība ir ne, saistām arī ar intelektuālā īpašuma aizsardzību un vadību. Tikai tādā veidā zinātnes un tehnoloģijas sasniegums var virzīt tālāk drošā veidā. Tālāk zinātnes un attīstības politika ir ļoti svarīgs instruments, un tas ir jāsaista ar vienkāršošanu un racionalizāciju. Un šeit es ar gandarījumu konstatēju, ka e, komisijas un itre komitejas viedoklis ir ļoti tuvs, un to mēs lasām Karvaljo kundzes ziņojumā. Inovācijām nevajadzētu būt tādam, kas rada papildus grūtības, gluži pretēji tam ir jābūt kā ieguldījumam vienkāršošanas virzienā. Šeit svarīgi ir arī reģionālā dimensija saistībā ar inovācijām. Un šeit Eiropas inovāciju politikai ir jābūt tādai, kur ir ietverti arī mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem ir iespēja darboties un saņemt atbalstu arī vietējā un reģionālā līmenī. Eiropai inovāciju jomā ir jāstiprina sava kapacitāte, ir jābalstās uz saviem zinātniekiem, ir jāspēj arī izmantot savējos, kā arī pievilkt talants no trešajām valstīm. Un tagad es atbildēšu konkrētāk uz četriem jautājumiem. Tad par tālākiem tematiem, iespējamām turpmākām partnerībām lai arī mūsu padomas konfigurācija vēl nav paudusi savu galējo viedokli, tomēr mēs esam vienprātīgi par to, ka vajadzētu tālāk virzīt pilotinstitīvu. Komisija ir teikusi, ka šī pilotinstitīva par novecošanos tās sāksies, tā to ierosinās komisija 2011. gada gadā. Un kādi ir vēl tālākie temati, kas ir iespējami 2011. gada? Eh, atsevišķi no jums jau minēja šīs tēmas. Tad pilot projekts. Tas ir eksperimentāls projekts pēc definīcijas, un nevienmēr visi nosacījumi šādos eksperimentos tiek iepriekš definēti. Tematu izvēle turpmākajām partnerībām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un par to mēs runājam padome. Un šajā kontekstā es gribētu kop, atsaukt jūs atmiņā kopējās programmēšanas vingrinājumu. Tur mēs esam centušies noteikt kopīgos izaicinājumus. Uh, Uh, um, lai sabiedrības izaicinājumi tiktu apmierināti, kā to rakstīja padomas secinājuma dokumentā 2008. gadā. Un vēl inovācija partnerības kontekstā ir nepieciešams turpināt pie tā, kas jau ir noteikts. Mums ir uh, jādomā par Eiropas izaicinājumiem, ir jā, jāiesaista visas ieinteresētās puses, jāsniedz pievienotā vērtība, jāsniedz iespēja transformēt zinātnes sasniegumus par labumiem, ieguviem, ko gos, gūst pilsoņi, tādējādi stiprinot Eiropas Savienības konkurētspēju. Šeit ir milzīga konverģence starp tiem viedokļiem, ko paudusi savos secinājumos padome un arī to, ko mēs redzam komisijas paziņojumā. Tad mums ir bijusi diskusija līdz šim ar kolēģiem, un tā norāda, ka ir nepieciešams izvērst vienotu pieju, ir nepieciešams apstiprināt tālākus tematus, ar, apstiprināt struktūras, ka, kurām ir jābūt pietiekami vieglām, jādarbojas kopā ar privāto sektoru, jāiesaista mazos un vidējos uzņēmumus un arī ir jāoptimizē eksistējošie finansu instrumenti. Un tagad es gribētu uh, atbildēt jautājumu par grafiku, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs un arī vienlaicīgi ļoti delikāts. Eh, šeit atslēgs vārds ir pievienotā vērtība, fleksibilitāte, saskanība un arī izpildes vieglums. Mēs sekojam savam modelim. Šeit ir vairākas iniciatīvas, kas ir domāts šī koncepta tālākai virzībai. Piemēram, bija seminārs 27. oktobrī, kas tika organizēts. To organizēja Beļģija kopā ar Somiju un komisiju. Un runājot par grafiku, mēs saistām mūsu darba grafiku ar stratēģiju 2020. gadam. Mēs cenšamies saistīt uh, mūsu darbus ar ambiciozām iniciatīvām, tomēr mūsu resursi ir ierobežoti un mums ir nepieciešams organizēt šo procesu pareizā virzībā. Noslēgumā priekšādātāja kungs. Nams un kungi. Es gribēju jums pastāstīt, ko tad nozīmē labākā pārvaldība, partnerība tādā universālā līmenī. Šis jautājums ir daļa no visiem tiem apsvērumiem, kas ir saistīti ar pārvaldības jomu un partnerību. Un, un šajā gadījumā nav nekāda iepriekš gatava modeļa, tas viss ir jāveido. Ir jāņem vērā pašreizējā situācija. Situācijas ir ļoti atšķirīgas vienā eh, dalību valstīs kopumā, un eh, visām pusēm ir jāiesaistās eh, nu, no katrai no savas puses, lai veidotu sistēmu tālāk ir jāveido nacionāla sistēma, reģionāla sistēma, es, tad, es runāju gan par valsts sektoru, gan par privāto sektoru. Priekšādātāji, kungs, godātie parlamentārieši, mana pārliecība ir tāda, ka pētniecība un novatorisms nav viss nekāda izvēle, bet gan pienākums, pienākums un saistības, ja vēlamies izkļūt nu, no šīs krīzes tā pastāvīgi, pamatīgi, vēlamies saglabāt mūsu sociālo modeli un, ja vēlamies panākt arī savas vidas ilgspējību. Es uh, saprotu, ka arī jūsos ir ļoti, eh, šajā jomā ir iesaistīts ļoti daudz intereses, un saprotu, ka arī parlaments ir izrādījis interesi par šo uh, tēmu. Uh, īpaši runājot, piemēram, par eh, novatorismu plānu savās debatēs. Jūsu ieguldījums, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs, gandrīz pat vēl nozīmīgāks, jo tieši šobrīd konteksts liek dalību valstīm ļoti būtiski iesaistīties šai jomā, saglabāt pētniecības novatorismu centienus, darīt kaut ko nākotnes labā. Un es varu jums apliecināt, ka arī padomi pilnīgi noteikti šīs debats uzklausīs un tas ņems vērā. Paldies! Būtībā, kungs, jūs gribētu atsaukties uz reglamentu punktu eh, priekšādātāju. Es tikai gribēju vaicāt, vai runas laiks padomas pārstāvjiem eh, kļūst ar vien garāks, eh, ejot vakara gaitai. Man liekas, dīvaini ka padomu runā gandrīz divi tik ilgi kā Barozo kungs un Van Rompuy kungs kopā faktiski. Mums darba kārtībā ir tik ļoti daudz svarīgu punktu, es nezinu, vai viņa var izteikties nedaudz lakoniskāk. Nē, šeit man nekādas teikšanas nav, saka priekšādātājs. Paldies, protams, par šo piezīmu un tā tālāk, esam to atzīmējuši protokolā, bet tagad tālāk došu vārdu. Attiecīgo politisko grupu pārstāvjiem viņi vispirms tautas partijas vārdā. Došu vārdu Sukalas kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ir ārkārtīgi pateikami, ka mums ir šāda iespēja runāt par šo jautājumu. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, pierun, lai mēs runātu arī par ekonomisko izaugsmi. Vēl bez tam mums vajadzētu ņemt vērā arī tās bažas, kuras eh, un briesmas, kuras ir saistīts ar šo instrumentu. Bāžas varētu būt tādas, ka zinātnes un pētniecības jomā starp Eiropas valstīm izveidosies milzīga plaisa. Un eh, ja Eiropas Savienības valstis, šeit es galvenokārt domāju manu valsti, Grieķiju, nonāk, ja citas valsts nonāk tik stipras krīzes žņaugos, tad diez vai mēs varēsim redzēt kādu labu rezultātu. Jau iepriekšējā runātāja teica, ka ekonomiskā situācija pasliktinās veselā virknē valstu. Starptautiskais valūtas fonds to ir uzsvērs. Arī komisija ir devusi savu ieguldījumu un visas tās prasības, kuras tiek izvirzītas zinātnisko pētniecību institūtiem, pieprasa lai tehnoloģiskā attīstība notikt, un tomēr tam ir nepieciešams finansējums. Mums ir nepieciešams, mums ir nepieciešams prioritātes. Un šobrīd mēs visās jomās, galvenokārt arī zinātnē, pieredzam tikai un vienīgi finansējumu ap, apcirpšanu. Arī no Grieķijas notiek gan zinātnieku aizplūšana, gan kapitāla aizplūšana. Zinātniskās pētniecības institūtiem un universitātēm tiek atvēlēts ar vien mazāk naudas, un mums to vajadzētu ņemt vērā. Katrā ziņā tam ir jāpievērš uzmanība. Situācija nepārtraukti pasliktinās. Un tiešām problēmas Eiropas universitātēm ir, un tās tikai pieaug. Jau aizvakar mēs runājām par to, ka Times savā kronikā ir pieminējis vairākas vadošās universitātes, un šobrīd tās neviena neatrodas Eiropas dienvidos. Es vēlētos uzzināt, kā Eiropas Savienība vēlas cīnīties pret šo milzīgo plaisu starp universitātēm ziemeļos un dienvidos. Paldies! Csak attól tartsák be az időt, mert nagyon eltelt. Paldies, priekšādātājs lūdzu runātājs pieturēties pie uzstāšanās laika. Tālāk. Riera Madarēla kundzei vārds. Priekšādātāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka komisija ir nākos klajā ar novatorismu partnerību, kas atbilstās rūpniecības politikai, jo tā vēlas nodrošināt eh, tādu prātīgu, gudru un ilgspējīgu izaugsmi. Tādu izaugsmu, kas radītu arī tālākas iespējas un darba vietas. Gal galā Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi vajadzīgs novatorisms. Nu, Tātad izējas punktā izsaka šo principu, un arī mana grupa ir uzņēmusies atbildību par šīm iniciatīvām. Esmu koordinātors šajā jomā, un esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem Eiropas parlaments var spēt dot ieguldījumu jaunu risinājumu rašanā šiem problēmu jautājumiem. Mēs spējam rast risinājumus, kas var rast līdzsvaru starp sociālām, ekonomiskām un vidas prasībām. Mēs varam veidot vidē draudzīgāku Eiropu, kurā valdīt kohēzija. Mūsu ieguldījums sāks jau šovakar, ar, sāks ar mūsu rezolūciju pirms padomas lēmumu. Mēs tajā izklāsām tos jautājumus, ko uzskatām par problemātiskiem, uzskatām par prioritāriem partnerību jautājumā un uzsveram arī to, ka panākumi ir atkarīgi no mūsu spējas iesaistīt gan novatoriskas uzņēmumus, gan universitātes, gan pētniecības centrus kopējā darbā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk. EKR grupas vārdā. Došu vārdu Žabrakungam. Priekšādātāji, dāmas un kungi. Eiropai ir jāiz, jā, jātīstas, un e, novatorisms ir labākais ceļš laukā no šīs krīzes. Galvenais elements, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pārmaiņas, ir palīdzēt atvieglot investīciju procesu novatorismā. Ir vajadzīgas elastīgi tiesību akti, uh, tā, lai uzņēmumi varētu atbilstīgi darboties, ir jā, jā, jāatvieglo patentu reģistrēšana un tālāk jānodrošina arī finansējums. Tikai tas spēs virzīt uz priekšu novatorismu un pētniecību. Uzņēmumi paši par sevi nevar finansēt daudzgadu pētniecības programmas. Un tomēr pastāv problēmas, jo līdzekļi no Eiropas Savienības budžeta bieži vien ir nepietiekami. Uzņēmumiem tāpat laikā jāinvestē milzīgs kapitāls pašiem no saviem līdzekļiem. Tas, protams, ir diezgan nepatīkams jaunums eh, uzņēmējiem, kam nav, kur, kuriem nav nacionālo līdzekļu, viņiem nav piekļuvs citu veidu finansējumu un jātiek galā pašiem ar saviem līdzekļiem. Un jāsaka, situācija ir atšķirīga dažādos sektoros. Tas savukārt nozīmē, ka atsevišķi uzņēmumi atsevišķās Eiropas daļās var ļoti labi īstenot investīcijas pētniecībā, un tā visa rezultātā rodas atšķir, milzīgas atšķirības, milzīga plaisa starp dažādiem Eiropas reģioniem. Es gribu vaicāt, ko gan komisija dara, grasās darīt, lai veicinātu pētniecību tieši jaunajās dalību valstīs, vai tur būs vairāk līdzekļu šādiem nolūkiem. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk runās runātāji, kas runā par savā vārdā, nevis grupas vārdā, un vispirms Vinklēra kungs uz pusotru minūtu. Godātais priekšādātāji, paldies, godātie kolēģi. Ar inovācijas partnerības iniciatīvu komisija ierosina virzīties eh, ļoti pozitīvā veidā uz priekšu. Un komisija ir izmantojas arī virkni izniecību, kas sākotnēji atspo, tika atspoguļoti novatorismu ziņojumā, ko sagatavoja Rūpniecības komiteja 2010. gadā. Un mēs piekritām tam, ka nākotnē Eiropas Savienība var darīt daudz ko vairāk, lai veicinātu savu novatorismu potenciālu. Tīpaši, ņemot vairāk, ka šeit, ka mēs, mums ir jāsacenš tādām novatoriskām valstīm kā ASV un Ķī, Japāna, kā arī augošā ekonomika Ķīnu. Novatorisms Eiropas Savienībā būs spēcīgs tikai tad, ja dalībvalsts rīkosies kopīgiem spēkiem, ja reģioni sadarbosies. Un komisija ierosina in, tāpēc veidot šādas inovācijas partnerības. Manuprāt, tas ir, tā ir ļoti laba doma, un to mēs arī, to mēs arī pieminam šajā jautājumā, ko uzdodam no visām partijām. Bet, jāsaka, vai te nenotiek kāda pārklāšanās, gal galā doma par novatorismu partnerībām ir izstrādāti ļoti detalizēti, dzirdējām arī paziņojums no padomas, un uh, šķiet, ka lieta ir noskaidrota. Doma, kas ir šo partnerību pašā pamatā, atbilst jau pašreizējiem instrumentiem, nu, piemēram, uh, pētniecības pamatprogramma numur 7, tehnoloģija platforma, novatorismu un uh, uh zināšanu klasteri, jeb šie grupējumi, ekscelences centri, un es domāju, ka mums jāpārliecinās, ka notiek arī sinerģijas starp visiem šiem elementiem, ka mēs šo sinerģiju izmantojam un ka beigu beigās pieņemam harmonizētu pieeju visam šim jautājumam. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk, Koreja de Campos, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs pilnībā atbalstam komisijas centienus, lai veicinātu inovācijas partnerības, bet tam ir nepieciešama stratēģija. Mums ir nepieciešams izveidot savu veidu Eiropas biotopu inovāciju partnerībām, un tas varētu radīt arī ilgtspējīgu attīstību. Šī partnerība ir sava veida instruments, bet ar to ir saistīta vesela virkni izaicinājumu. Mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kad mērķis ir sava veida neskaidrības radīšana, un mums ir šobrīd jānodefinē dažādas prioritātes. Tāpēc eh, patreizajā situācijā es uzskatu, mums vajadzētu iesaistīt pēc iespējas vairāk ieinteresētās puses - reģioni, valstis, komisija. Tikai tad katram pieprasot savu atbildības daļas izpildi, mēs varēsim sadalīt adekvātus finansējumu līdzekļus. Padomai un komisijai ir jānodrošina, lai paraugu prakses apmaiņa notiktu, un tas mums ir jāpanāk ar nepietiekamiem resursiem. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad es dodu vārdu Gutjeres Kortines kundzei Lūdzu. Paldies! Paldies priekšādātāji! Gribēju atzinīgi vērtēt to faktu, ka mēs strādājam pie novatorismu un arī pie partnerībām, bet gribētu teikt, ka šeit runājam par kaut ko tādu, ko, par ko īsti mm, nezinām, kas tas ir. Visi mēs te pieminam šodien, tie neviens nezin, kas tas ir, kāds ir šis modelis, par ko mēs īsti runājam. Ja vēlamies rīkoties efektīvi, tad mums jāstāsta uz rezultātiem tieši tā, kā tas jau tika teikts. Un kas tad ir noticis ar partnerībām iepriekš? Vai tad nezinām to no pagātnes, ar visām šīm platformām, kas mums ir bijušas? Jā, mums bija pētniecības pamatprogrammas pieredze, mums vajadzētu uz to objektīvi arī paskatīties un izvērtēt rezultātus. Jo virknē gadījumu kopējo tehnoloģiju iniciatīvu kontekstā ir noticis tā, ka MVU ir pagrūsti malā, un tāpēc es gribētu teikt, ka ir vajadzīgs vairākas ar novatorismu saistītas politikas, kas ļautu palīdzēt pārliecināties, ka arī MVU līdzdarbojas šai procesā, palīdzēt MVU sākt projektus Un nevaram turpināt visu tieši tā, kā tas šobrīd norisinās un vienkārši nostumt uh, eh, MVU malā. Tālāk runājot par administrāciju, mums ir vajadzīgs arī novator, novatorisks pārvaldīšanas veids šādai iniciatīvai, jo gal galā administrācija jās, jāseko tirgumu un nevis otrādi. Uh, Nu, tieši tādā veidā varēsim e, uzlabot kapacitāti, novatorisko kapacitāti pētniecībai un varēsim daudz labāk administratīvi pārvaldīt visu šo sistēmu un palīdzēsim tādā veidā arī uzņēmumiem iesaistīties e, šajā nākotnē tik svarīgajā darbībā, vienlaicīgi ņemot vērā visus riskus, kas saistīti ar šo konkrēto situāciju. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk tikā kundzei došu vārdu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cilvēktiesību hartā ir uzsvērts, ka pilnīgi visiem ir tiesības piedalīties kultūras dzīvē, zinātnes dzīvē un, jāpi, un jāizmanto jaunākie zinātniskie sasniegumi un kultūras iespējas. Līdz ar to mums vajag izmantot arī zinātnes iespējas, lai nodrošinātu efektīvāku enerģijas izmantošanu. Mums vienmēr sakot ir jāpārveido un jāpārbīda slāņi sabiedrībā. Un, lai mēs to varētu panākt adekvātā veidā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izveidot Eiropas līmeņa jaundradas politiku, kas e, iet roku rokā ar jauno zinātnes un ietver programmu. Jo tikai tādi pakalpojumi, tikai tādi ražojumi, kuri būs veidojušies vienlaicīgi ar jaunradas iespēju pieaugumu Eiropā, ļaus mums radīt tirgu, kas e, nāks par labu visiem. Šobrīd zinātnē attīstās milzu soļiem, bet tā ir nepieciešama jauna partnerība. Tāda partnerība, kas parādītu iedzīvotājiem to, ko viņi vēl nezina. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad es dodu vārdu Hībnenes kundzei. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšādātā, paldies godātai kolēģi. Pagājuši iepriekšējos gados daudz kas ticis teikts par pētniecību, novatorismu, tas kļūst par tādu simbolisku politisko inform, instrumentu, kas šķiet var atrisināt visas mūsu problēmas. Uz to tiek līdz ļoti liels cerības, un mums arī ir jārīkojas. Domāju, ir pienācis pēdējais laiks, tomēr beidzot rīkoties pragmatiski, jo bez novatorisma kas spēlē ļoti būtisku lomu ekonomikas atjaunošanā, eh, citas iespējas nav, bet tāpat laikā ir vajadzīgi spēcīgi centieni gan no valsts, gan no privātā sektora. Ir jāuzlabo kopīgi apstākļi, piekļuvu finansējumam un jāfokusējas, eh, jāmaina šis novatorismu idejas fokus. Bet galvenais ir arī laiks, mums jāvirs uz priekšu strauji, ātri, izlēmīgi, jāpāriet no vārdiem pie darbiem un jā, joprojām ir tie faktori, kas traucē novatorismam, bet galvenokārt ir jāveido šie jaunie politikas instrumenti. Bez novatorismu partnerībām tiesībām. Ir arī cita veida instrumenti, kas var palīdzēt virzīt uz priekšu situāciju. Lai veidot šīs inovācijas partnerības, manuprāt, mums jārīkojas patiešām ļoti steidzam. Un mūsu pie, pieejā mums ir jāmācās no tā, ko darām, ejot šo ceļu. Un tādā veidā palīdzēsim Eiropai. Šo, šīs dienas inovat no, inovācijas parasti rodas tieši sadarbojoties dažādiem reģioniem, un tas savukārt nozīmē, ka virzienu šo ceļu uz novatorismu sabiedrību mēs varam pātrināt, iesaistot šeit arī kohēzijas uh, līdzekļus, un te mēs runājam gandrīz par 85 miljardiem eiro, kas uh, var būt kā ieguldījums šai prātīgajai izaugsmai, gudrajai izaugsmai. Uh, Eh, tas, protams, eh, attieksies beigās uz visiem reģioniem, uz visām dalībvalstīm. Paldies, eh, ekskomisārs kundzei un tālāk. Došu vārdu savam kolēģim, Balčītis kungam. Uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsētāji, cienījamie kolēģi. Inovācijas politika un sasnieguma tehnoloģijā ir faktors, kas veicina 2020. gada stratēģijas ieviešanu dzīvē, tāpat arī izaugsmi un konkurētspēju. Un tas ir saistīts ar politikas uh, dažādām jomām, enerģētikas efektivitāti, tīrām tehnoloģijām, uh, kas samazina uh, klimata sliktās izmaiņas. Tas viss nozīmē cik ļoti efektīva var būt inovatīvā politika, bet šī politika var būt veiksmīga tikai tad, ja ir nodrošināta efektīva sadarbība reģionālajos un valstiskajos un atsevišķos zemākos līmeņos. Un Tas ir izcils solis šī iniciatīva no komisijas puses, kas varētu mums nodrošināt labākus rezultātus konkurences eh, ziņā un labāk progresu nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdājs. Un tagad mēs pārējām pie Marijā Pirilo vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs eh, ciešam eh, no eh, finansējuma stingriem samazinājumiem, tad investīcijas inovācijās var izvest mūs no krīzes. Pagātnē Eiropa ir bijusi vadošajā E, e, stāvokli inovāciju ziņā. Un tādas daudzas būtas lietas ir sākušās tieši šeit Eiropā. E, lielākais tehnoloģiskais potenciāls cilvēku kapitāls ir jāiesaist un labāk ir jākoordinē viss šis process, lai dalībvalstis nepārklātos savā darbībā un investīcijas būtu efektīvākas. Un eh, šīs sadarbības programmas ir ļoti brīnišķīgs rīks. Es gribētu griezties pie padomas ar jautājumu, kādas aktivitātes ir plānotas, lai šīs partnerības padarītu vēl dinamiskākas un kā tas varētu labāk iespēt ekonomiku. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un līdz ar to mēs esam uzklausījuši tos deputātus, kuri ir rakstiski iesnieguši savus pieteikumus, un tagad uh, Kelī kungs no Kečtijā ir Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji! Neapšaubāmi. Šodien mums ir grūti izaicinājumi atrast jaunas iespējas šo problēmu risināšanai. Un e, šis inovācijas barometrs, kurš tika uzsākts, mums parāda, ka 90% no respondentiem atbild, ka inovācija nodrošina zaļu ekonomiku un 83 atbilst sabied, e, valsts un privātās partnerības. Un es domāju, ka lielākā daļa cilvēku arī piekrista tam, ka mūsu diskusijas ir ļoti vērtīgas šodien un tāpēc arī mums jāiesaist pārstāvi no eh, komisijas padomas un deputāti runājot par inovāciju partnerībām. Ja mēs vēlamies sasniegt 2020. Eh, gada strateģijas uzdevums un, eh, un, protams, arī, lai mēs pareizi izmantot risku kapitālu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un nākošais runātājs ir Joans Enču. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atbalstu komisijas piedāvājumu nāk klajā ar jaunām inovācijas partnerības idejām, jo tas ļautu dalību valstīm darboties novatorismu un inovācijas gaismā. Ja mēs to vēlamies sasniegt, tad mums ir jābūt vairāk iesaistošiem un jāmēģina izvairīties no milzīgās plaisas, kas šobrīd ir starp investīcijām zinātnē un infrastruktūrās, piemēram. Uzskatu, ka vairāk uzmanības vajadzētu pievērst reģionālajai attīstībai. Šai partnerībai vairāk vajadzētu uzsvērt tieši reģionālo aspektu. Es uzskatu, ka vajadzētu izveidot lielāku līdzsvaru starp struktūra fondiem un dalību, vans, dalību valstu līdzfinansējumu. Paldies, prieksēdētājs. Annelī Jētēnmeki, lūdzu, vienu minūti. Godātais prieksēdētāja kungs. Runājot par, innov par inovācijām, tad tās mainās laika gaitā, jo mainās arī gada laika, mainās diena, mainās viss. Un tomēr ir svarīgi atcerēties, ka Tas e, patreizēja ekonomiskā situācija nenāk par labu jaunu inovāciju parādīšanai tirgū. Vidējais laiks no zinātniskā pētījuma atklāšanas līdz parādīšanai tirgū ir desmit gadu, un šie, šis gadu skaits ar vien pieaug. Tas nozīmē tikai to, ka mums Eiropā mums ir nepieciešams daudz vairāk ieguldīt kopīgos pētījumos, kopīgos pētījumos iekšējā tirgū, un, eh, protams, ka mēs nedrīkstam sagaidīt, ka rezultātu sasniegt būs viegli. Inovācijām ir nepieciešams laiks un nauda, un, ja jūs zinātniekiem ļausiet strādāt viņiem pietiekamā tempā un atvēlēsiet tam pietiekamu laiku, tad būs rezultāti, bet ne savādāk. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad es dodu vārdu figurēdo kundzei vienu minūtu. Paldies! Obrigada, Paldies, prieksēdētāja kungs! Protams, ka šī iniciatīva ir ļoti veiksmīga, un tomēr to vajadzētu raudzīt arī simboliskā gaismā. Mēs nevaram izmantot šo komisijas iniciatīvu kā sava veida karogu, ar kuru šobrīd plivinās arī Beļģijas prezidentūra. Mums ir jāizmanto šī iniciatīva kā instruments, kas veicinātu zinātnisko attīstību Eiropā un tam ir jābūt ilgtspējīgam. Patreizējā ekonomiskajā gaismā mums ir vairāk jādomā par zinātnu un pētniecību. Un tomēr paraugu praksa Eiropā eksistē, un tomēr tam būtu jēga tikai tad, ja mēs Eiropā izveidotu politiku, kas e, nodrošinātu kvalitatīvu izglītību visiem, adekvātas pensijas visiem, atbalsts senioriem. Tikai tā mēs varam nodrošināt adekvāts vecumdienas. Pretējā gadījumā šis projekts izgāzīsies. Mēs redzam, ka jaunliberālās politikas nožņaudz zinātni, zinātni jau tās iedīgļos, un mums ir jārunā arī par vecākiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka šī iniciatīva ir veiksmīga, bet neļausim tam izplūst kā ūdenim smiltīs priekšsēdētājs. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Mat Tulas kungam. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ilgtspējīga ekonomika, kurā piedalītos visas sabiedrības locekļi, ir tas instruments, kas mums ļaus sasniegt Eiropa 2020 mērķus. Un šeit ir jāiesaist arī zinātne. Mums ir jāiesaist arī pārobežu sadarbības starp dažādiem Eiropas reģioniem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs vairāk inovatīvi domājot, domātu no apakšas uz augšu, no zinātnisko pētniecības institūtiem uz politikas pieņēmējiem, no ražotājiem uz valsti. Reģionālās varas iestādes var un tam vajadzētu darīt daudz vairāk, bet mums viņiem ir jāpalīdz. To mēs varam izdarīt ar dažādām atbalsta programmām un ar kohēzijas politikas instrumentiem. Tādējādi mēs varēsim labāk izmantot inovācijas instrumentus un izpildīt arī inovācijas partnerības parauga prakses zelta likumus kad Regija komiteja pagājušajā, nedē, pagājušajā mēnesī apmeklēja Rumāniju, gan Rumāņu partneri, gan Regija komiteja sagatavoja veselu virkni priekšlikumu, un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties, tikai tad mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu. Prieksēdētājs, visbeidzot, es dodu vārdu Sereka kungam, Beļģijas ministrs, lūdzu pavisam īsi, varbūt apkopojiet šo diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām vēlos no visas sirds uh, izteikt atzinību parlamentam par šo interesi, kurus izrādījāt, eh, apspriežot inovācijas dokumentus. Un tad, kad mēs eh, skatāmies uz šo inovācijas plānu, tad varam teikt, ka mēs nedrīkstam neko atlikt, lai mēs labāk eh, varētu reaģēt uz um, ārējiem izaicinājumiem un arī palielināt pašu savu konkrētu spēju. Es domāju, ka prezidentūra ir strādājusi ļoti atbilstoši plānot, um, jo šis priekšlikums bija eh, pieejams 6. oktobrī un secinājumi jau ir sagatavoti. Uh, Eh, lai varētu tos iesniegt 26. novembra padomē. Un eh, mēs, protams, visi saprotam, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski, kad domājam par to, kā izkļūt no krīzes. Runājot par partnerības izvēli, tad vēlos akcentēt, cik svarīga ir šī pirmā tēma. Tas ir pilotu projekti, kuriem jābūt tādiem, lai varētu uh, nodrošināt uh, praktiskus risinājumus. Un es domāju, ka šis pilotu projekts uh, sasaistīs labāk kopā cilvēkus Eiropā, bet arī citi uh, potenciālie jautājumi, apmēram uh, kāds uh, ducis uh, projekti ir aplūkot no komisijas puses, un es vēlos akcentēt, cik svarīga ir šī pieeja Eh, viss ir iekļauts un mēs ejam eh, pa prioritātēm augšup. Tas nozīmē, ka mēs nevēlamies, lai lietas pārklātos vai pūles eh, tiktu lieki dubultotas un lai programmas eh, lieki nepapildinātu vienu otru. Eh, tas eh, nebūtu atbilstoši mūsu mēķim izpadarīt vienkāršāku. Par budžetu runājot, mēs zinām, ka pētniecības budžeti ir ļoti saspringti un patiešām ir taisnība uh, tam, ka izcilībai jābūt vārdam, kuru saprot, uz, kur at, eh, uz, kas attiecas uz visiem, bet šeit mums arī ir jāskatās, eh, kā veidot Eiropas instrumentu sinerģiju, īpaši runājot par pētniecības pamatprogrammām, struktūru fondiem. Un, protams, eh, padomē mēs arī rūpīgi sekojam līdzi tam, lai mēs varētu sniegt uh, lielāku uh, palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Agrāk viņiem nebija tik laba piekļuva uh, iepriekšējām pamatprogrammām, bet cenšoties visu padarīt vienkāršāku, tas nozīmē, ka mēs arī cenšamies nodrošināt pie finansējumiem pamatprogrammām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un līdz ar to mēs esam pabeiguši šīs debates. Un ar diezgan